par jaunu dzīvnieku labturības stratēģiju laikam no 2016. līdz 2020. gadam. Par šo jautājumu ir atbildīga lauksaimniecības un lauka attīstības komiteja. Došu vārdu komisāram Andru Kaitis kungam, bet vispirms izteiksies Sekirska kungs, kurš ir lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs. Viņam atvēlētas 5 minūtes, lūdzu. Komisija mūsu komiteja, kas ir atbildīga par lauksaimniecības attīstību, e, jautā šobrīd pār 2016. un 2020. gada dzīvnieku labturības politiku. Mūsu jautājums ir saistīts ar komisijas paziņojumu, kas bija 2012. 12. gadu 006, kas ir saistīts ar dzīvnieku labturību uh, no 12. līdz 15. gadam parlaments šo dokumentu pozitīvi vērtēja, un šajā dokumentā ir ļoti skaidras norādes attiecībā uz to, kā Eiropas Savienībā eh, tiek eh, kontrolēta dzīvnieka labturība, un tā tas notika arī iepriekšējos gados. Mēs esam pārliecināti un ļoti gandarīti, ka 2009. gadā eh, parlamentā politika, un 2010. gada maija stratēģija arī ir apstiprināta. Šobrīd ir zināmi soļi uz priekšu, un mēs uzskatām, ka rīcības pamatelementi tiek laicīgi īstenoti. Jātājums, vai dzīvnieku labturības jaunā stratēģija 2016.-20. gads vai šādas stratēģijas izveide eh, nodrošina pamatu prasības tā, lai mēs varētu dzīvnieku labturības jomā panākt uh, pozitīvas uh, pārmaiņas. Otrakārt, vai komisija uh, nāk klajā ar priekšlikumu, kas tiks iekļaut šajā jaunajā politikā uh, attiecībā uz dzīvnieku labturību? Uh, vai būs tāds paziņojums, ko parlaments lūdza uh, Uh, līdzīgi stratēģija 2012-15 gads, tas ir 2012, 2006. Uh, un jautājums, kas radās lauksaimniecības komisijai, uh, komitējai. Un tagad vēlos pastāstīt, kā es saprotu šo problēmu. Sistemātiski mēs jautājam, un um, apspriežam par šiem jautājumiem, lielā mērā mēs strādājam pie vairākiem dokumentiem, un šie dokumenti uh, dažreiz ir sadrumstaloti. Mūsu, mums ir ļoti svarīga dzīvnieku labturība, jo tā ir tiešām vērtīga arī uh, dzīvnieku, un uh, ne tikai dzīvniekiem, bet arī, protams, cilvēka veselībai. Un tas ir saistīts ar vispārējo ilgtermiņa attīstību. Uh, Standarti ir ļoti augsti, un mēs, protams, vēlamies pieturēties pie mm, šiem standartiem, taču šo standartu dēļ e, mūsu lauksaimniecības produktu konkurētspēja pasaules tirgū tik tiešām cieši. Un tieši par to arī tika rakstīti vairāki ziņojumi. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu standarti šajā jomā kļūtu par pasaules standartiem, bet izskatās, ka tas šobrīd ir diezgan grūti. Tāpēc sanāk, ka produkti, kas tiek importēti no trešajām valstīm, protams, neatbilst šiem standartiem. Mēs darbojamies, mēs darbojamies dažādās jomās, un jūs noteikti zināt, ka ir tapuši vairāki ziņojumi. Pēdējos, eh, pēdējā laikā tika izstrādāti vairāki aspekti, piemēram, uh, Šie ir jautājumi, kas ir saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku pārdošanu, arī lauksaimniecības dzīvnieku ģenetiskā materiāla pārdošanu, jautājumi, kas ir saistīti, jautājumi, kas ir saistīti ar tādu dzīvnieku, dzīvnieku ģenetisko pavairošanu, kā piemēram aitas, kazas, cūkas un zirgi. ir arī vispārējie, vispārējie aspekti, kas ir saistīti ar atļauju, at, atļauju turēt dzīvniekus un šos tādus dzīvniekus, kas tiek izmantoti cilvēku pārtipa, pārtika, ir ļoti daudz dažādu atsevišķu aspektu, un mēs saprotam, ka visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, jo tas skar gan dzīvnieku labturību, gan arī, protams, uzreiz uh, E, produkta, saražota produkta kvalitāti. Piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar antibiotika, antibiotiku lietošanu un tā tālāk. Piemēram, dzīvnieku izmantošanu zinātniskajos mērķos. Un, un dažos gadījumos pētniecības e, rezultāti ir saistīti gan ar uh, dzīvnieku labturības līmeņu paaugstināšanu, gan arī vispār tiek apšaubīts tas, vai dzīvnieki būtu izmantojami zinātniskajos pētījumos. Mums ir ārkārtīgi svarīgi visus šos jautājumus precizēt. Paldies! Sikirski. Paldies, Sikirska kungs. Tagad dod vārdu komisāram Andru Kaitis, lūdzu. Priekšsēdētā godāmie deputāti. Dzīvnieku labturība ir ļoti nopietnas un sensitīvs jautājums. Miljoniem eiropiešu eh, šis jautājums liekas svarīgs. Es eh, piekrītu ļoti daudziem eiropiešiem, kas uzskata, ka ir jānodrošina atbilstoša aprūpa dzīvniekiem. Pašreizējā stratēģija, ko komisija pieņēma 2012. gadā, vēl ar vienu ir progresā. Tieši tāpēc eh, komisija ir aplē, apņēmusies strādāt pie tām darbībām, kas vēl nav pabeigtas. Uh, Piemēram, mēs vēlamies stiprināt un īstenot esošās tiesības, uzlabot dialogu ar iesaistītajām personām un domāt par to, kā a, dzīvnieku labturības aspektus iekļaut mūsu starptautiskajās aktivitātēs. Attiecībā uz īstenošanu Eiropas Savienībai jau ir ļoti plaši dzīvnieku labturības noteikumi, kas ietver ļoti daudzas sugas, tā skaitā broilerus, cūku mātes un tā tālāk. Tāpat arī ir ņemt vērā dažādi aspekti, piemēram, transportēšana, kaušana un tā tālāk. Mēs arī domājam par roņu produktiem, par eh, varību kaķiem un suņiem un tā tālāk. Mēs domājam arī par to, kā šos esošos noteikumus labāk īstenot praksē. Iepriekšējos gados esam konstatējuši, ka vajadzētu vērsties pret neatbilstību noteikumiem. Ņemot vērā šo informāciju, es gribētu strādāt pie tā, lai uzlabotu tiesību aktu ievērošanu. Tāpat arī mēs gribam strādāt pie tā, lai izstrādātu vadlīnijas cūku labturībai, tieši tā kā tas ir paredzēts dzīvnieku labturības stratēģijā. Es vēlētos, lai šie ambiciozie pilotprojekti attiecībā uz cīnieku transportēšanu, ko atbalstīja Eiropas parlaments, arī tiktu ņemti vērā. Šis projekts ir paredzēts laikam no 2015. līdz 2018. gadam. Komisija ir apņēmusies pārskatīt Eiropas Savienības likumdošanu par oficiālām kontrolēm, kas Eh, ir potenciāls eh, dzīvnieku labturības prasību uzlabošanai. Piemēram, mūsu mēķis izveidot Eiropas references centrus dzīvnieku labturībai. Par eh, dialogu ar iesaistītajām personām. Es vēlētos, lai tiktu iesaistīts pēc iespējas vairāk un dažādāki uh, aktori. Mēs vēlamies redzēt, vai uh, Sabiedrība vēlas šāda veida darbības. Balstoties uz dialogu rezultātiem, mēs varētu domāt par to, kāda struktūra šim dialogam būtu jāparedz nākotnē. Par starptautiskajām aktivitātēm Eiropas Savienība, protams, neapstājas pie savām robežām, domājot par attieksmi pret dzīvniekiem. Mums ir jāturpina veicināt mūsu pieeja arī visā pasaulē, un mums ir jādomā par mūsu dzīvnieku industrijas konkurētspēju. Pēdējo gadu laikā esam šeit ieguldījuši daudz pūliņu. Šādā veidā mēs varēsim saglabāt eh, ļoti augstā līmenī Eiropas Savienības standartus, neskatoties uz globalizācijas izdarīto spiedienu. Kopā ar kolēģiem, kas ir atbildīgi par tirzniecību un lauksaimniecību, eh, mēs eh, pētīsim, kā Eh, šis eh, tirgus varētu tikt veicināts visas pasaules līmenī. Eiropas Savienības eh, ražošana ir jāgūst peļņa, izmantojot savas prioritārās pozīcijas dzīvnieku labturības jomā visā pasaulē. Būtu jāpēta un jāmeklē tādi tirgi, kur ētiskai ražošanai ir pievienotā vērtība. Mēs izskatām arī tālākos soļus šajā jomā, un es gribētu jūs informēt, ka komisija 2016. gadā ir paredzējusi uzsākt jaunu Eiroparametra pētījumu par dzīvnieku labturību. Tas būs ļoti nozīmīgs informācijas avots, jo īpaši patērētāju izpratnes un informēšanas ziņā. Mēs izvērtēsim nākamos pasākumus pēc Eirobarometra pētījuma pētījuma eh, datu analīzes. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad runātāji. Šķiet, ka desa kungs nav plenārsēžu zālē, tāpēc došu vārdu nākamajam runātājam sarakstā De Castro kungam. Viena minūte. Priekšādātāja komisāra kungs, dāmas un kungi, lauksaimniecības komiteja ir paudusi E, savas bāžas par dzīvnieku labturību vairāk kārt. Eiropas Savienības dzīvniekiem ir visaugstākais aizsardzības līmenis pasaulē. 2015. gadā šai stratēģijai pienāks beigas, un tāpēc mēs gribētu zināt, vai komisija gatavojas pieņemt jaunu stratēģiju. Taču pirms pieņemsim jaunus noteikumus, mēs gribētu zināt, kuras darbības no esošās stratēģijas vēl nav pabeigtas, un vai tiks darīts viss, lai šī stratēģija tiktu pilnībā īstenota. Es gribētu arī norādīt, ka pašlaik mēs aicinām pieņemt arvien striktākus nosacījumus dzīvnieku audzēšanai lauksaimniekiem, bet ja nebūs atgriezeniskās saiknes, mēs apdraudēsim mūsu ražošanas sistēmas un izspiedīsim fermas no Eiropas. Tas nāks par sliktu dzīvnieku labturībai. Paldies, tagad Nikolson kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. E, tā kā attiecībā uz visu pārējo Eiropas Savienības politiku, es domāju, ka dzīvnieku labturība ir jābalsta uz zinātni un uz e, praktisko lauksaimniecību. Uh, nevis eh, vajadzētu uh, ņemt vērā tikai sabiedrības viedokli. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus dzīvnieku labturībā, ir jānodrošina uh, saprātīga stratēģija, kas nekādā veidā netiek apgrūtināta ar dažādiem nosacījumiem. Jānodrošina optimāli apstākļi ražotājiem un vajadzētu novērst jebkādu negatīvu ietekmi uz dzīvnieku labturību. Piemēram, ja ir runa par dzīvnieku barību, mēs varētu šādā veidā uh, ietekmēt cūku labturību, jo uh, neizmantojot medikamentus, dzīvnieki varētu ātrāk saslimt. Lielbritānijas ražotāji parasti īsteno savus pasākumus, kas tiem tiek uzspiesti pietiekami ātri, kamēr citi kavējas. Un tā sakarā Lielbritānijas eh, dzīvnieku turētāji eh, zaudē savu konkurētspēju. Jebkurās tirdzniecības sarunās vajadzētu iekļaut arī jautājums par dzīvnieku labturību. Nedrīkstētu būt tā, ka importētajiem no trešajām valstīm ir augstāka konkurētspēja attiecībā uz saražotiem dzīvniekiem. Tāpat arī uh, ir problēmas, kas uzliek mūsu ražotājiem arvien lielākus e, apgrūtinājumus. Priekšādātājs kundze, ja regulas, kas jau ir spēkā, tiktu labāk īstenotas dalībvalstīs, tad dzīvnieku labturība būtu daudz labākā līmenī. Paldies, Federlē kungam vārds uz pusotru minūti. Mani iepriecina tas, ka šis process ir nokļuvis tik tālu. Cilvēki iespējams šeit atpazīs formulējumus, ko ir ieteikusi lauksaimniecības komiteja. Mēs lauksaimniecības komitejā sekojam līdzi šo jautājumu attīstībai. Tāpēc mēs gribētu, lai pēc šī mutiskā jautājuma tiktu sagatavota rezolūcija. Paldies komisāram Andru Kaitis par viņa izrādīto interesi par šo tematu. Jūs norādījāt uz vairākiem veidiem, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Pirmām kārtām mums vajadzētu pienācīgi izvērtēt to, kas bija ietverts iepriekšējā stratēģijā. Tāpat mums vajadzētu arī veikt konsultācijas, lai domātu par to, ko iekļaut nākamajā stratēģijā. Kā jau Nikolsona kungs norādīja, mums ir vajadzīgs līdzsvarots priekšlikums. Bez tam šis darbs ir jāveic kopā ar Eiropas lauksaimniekiem. Mēs nevarētu strādāt pret Eiropas lauksaimniekiem, mums ir jāstrādā ar viņiem kopā. Šī stratēģija mums nodrošina daudz uh, plašākas perspektīvas, daudz labākus instrumentus, ar ko strādāt. Domāju, ka mums vajadzētu strādāt pie tā, lai dzīvnieku labturības likumdošana Eiropā būtu harmonizēta. Mums ir harmonizēts tirgus attiecībās dzīvniekiem Eiropā, bet situācija tomēr ir ļoti atšķirīga, jo direktīvas tiek īstenotas dažādi dažādās valstīs. Piemēram, Zviedrijā ir tā saucamā cūku direktīva, kā to pazīst. Un eh, šī direktīva aptvēra laiku no 2003. līdz 2013. gadam. Taču mēs paskatāmies uz eh, lauksaimniecības eh, universitātes Zviedrijā veiktajiem pētījumiem, tad no 28 valstīm tikai 20 ir šo direktīvu īstenojušas. Vajadzētu arī padomāt, kā tiek izmantotas antibiotikas. Vajadzētu uh, izpētīt, kā antibiotika izmantošana dzīvniekiem ietekmē uh, cilvēku ārstēšanu ar antibiotikām. Vajadzētu arī saprast, ka mums ir ārkārtīgi daudz dažādu likumdošanas sistēmu. Ir jānodrošina labāk funkcionējošs, vienkāršāks iekšējais tirgus. Paldies, tagad pusotra minūte Hāzikampas kundzei. Priekšādātāji, Sāpes, ko mēs nodarām dzīvniekiem, ir milzīgas. Ar jauno dzīvnieku labturības stratēģiju Eiropa varētu šo situāciju uzlabot. Lisabonas līgumā ir 13. pāns, kur ir teikts, ka dzīvnieki ir jāuztver par apzinīgām būtnēm. Kāda no tā jēga, ja komisija neuzņēmas nekādas iniciatīvas dzīvnieku labturības jomā un atstāja dzīvniekus likteņa un tirgus varā? Ko mēs varam šeit iesākt, ja Eiropa atbalsta vēršu cīņas vēl ar vien uh, tiek pieļautas dažādas uh, kaušanas metodas, kas uh, ir necilvēcīgas? Tāpat arī dzīvnieki tiek transportēti, uh, iespiesti smagajās automašīnās. Tāpat arī tiek izmantota piespiedu barošana zosīm, lai ražotu zosu aknu pastēti. Komisāram vajadzētu apzināties šo smago situāciju. Tam nav vajadzīgs jauns eiro barometra pētījums, pietiks tikai ar jaunu dzīvnieku labturības stratēģiju. Taču pagājušajā nedēļā eh, tika publiskota informācija par to, ka šādas stratēģijas nebūs, un tas notika pirms šīm debatēm parlamentā. Es ceru, ka tā nebija taisnība. Es domāju, ka komisijai vajadzētu ņemt vērā sabiedrības viedokli un arī parlamenta viedokli attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību. Bez tam ir jāpieliek punkts lauksaimniecības subsīdijām. So Desta kungs ir ieradies, un tad lūdzu divas minūtes ir jūsu rīcībā. Lielas paldies, priekšādātājs kundze. Cienījamie kolēģi, ļoti atvainojiet, ka nebija klāt, bet pamanīju tādus jautājumus, kas ir saistīti, protams, ar ceļošanu, un šodien bija tā, ka man bija vienkārši jāgaida uh, uz robežas starp Vāciju un Franciju. Varu teikt, ka ļoti labi, ka tiek runāts par to, ka Eiropas komisijas jaunā dzīvnieka labturības stratēģija attiecībā uz 15. un 20. gadu, ka ir nepieciešams par šo stratēģiju runāt. Mēs lauksaimnieki skaidri zinām, uh, ka mums ir ļoti svarīgi nodrošināt dzīvnieku labturību tā, lai dzīvnieki, kas ir veseli, tā, lai dzīvnie, pret dzīvniekiem būtu tiešām, tiešām labi izturētos. Un mēs runājam šeit ne tikai par dzīvniekiem, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, bet arī dzīvnieki, kas tiek turēti mājās. Ir ļoti svarīgi, lai dzīvnieku aizsardzības stratēģija iekļautu pilnīgi visus dzīvniekus. Ir ļoti svarīgi, protams, arī nepārspīlēt, jo Ja rezultātā Eiropas produkcija uh, netiek attiecīgi pārdota, tad sanāk tā, ka mēs dzīvnieku labturību, dzīvnieku labturību esam zaudējuši. Piemēram, iepriekšējos gados seš, par 6% tikai palielinājās lauksainiecības pro, produkcijas ražošana. Citās uh, Eh, citos reģionos par 50% pat, un tāpēc arī mums ir jābūt tiešām uzmanīgiem. Es lūdzu tāpēc arī, lai mēs strādātu ļoti uzmanīgi, lai mēs tik tiešām ņemtu vērā dzīvnieku labturību, bet te pašā laikā, lai nesanāktu tā, ka mazi uzņēmumi ciestu. Mums, protams, ir jābūt noteikumiem, bet parasti ir tā, ja noteikumi ir pārāk strikti, tad mazi uzņēmumi ir tie, kas tieši viens piemērs. Ja, piemēram, tiek, ja tiek ievērot, tiks ievērota visas noteikumi, kas tiek paredzēta attiecībā uz govju turēšanu, tad tieši mazi turētāji vispār nevarēs izdzīvot, tāpēc es ir jāņem vērā. Paldies. Pusotra minūte tagad Tēlor kungam lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Šī dzīvnieka labturības intergrupas rezolūcija, kurā es esmu priekšsēdētāja vietnieks, es uzskatu, ka šī rezolūcija ir īstajā laikā un mana grupa atbalsta šo mērķi. Ir ļoti labi, ka tiek veidot kontrols lapa attiecībā uz spēkā esošo stratēģiju un tiek norādīts, ka tikai deviņi rīcības veidi no 19 pasākumiem komisijā ir ieviesti. Un tāpēc arī uh, jāņem vērā, ka jaunajām stratēģijām ir nepieciešams aicināt uz to, lai normatīvais ietvars tiktu veidots tā, lai dzīvnieku labturības standarti uh, būtu pietiekami labi, lai šie standarti nepaliktu uh, tādi, kas netiek ievēroti. Mēs runājam par vienkāršošanu, un dažos gadījumos uh, dažos gadījumos eh, noteikumi tiek vājināti. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt tieši labu īstenošanu. Rezolūcijā tiek runāts par to, ka mums ir jāņem vērā eh, laiks, kurā mēs dzīvojam. Un ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā noteikti ir nepieciešams aizliegt uh, eh, cietsirdīgi izturēšanos uh, pret uh, dzīvniekiem tā, lai dzīvnieki neciestu. Uh, un mums ir nepieciešams pārskatīt noteikumus pār uh, dzīvnieku transportēšanu un to, kā šī regula tiek uh, attiecīgi ierota. Uh, starp maniem vēlētājiem cilvēki visvairāk jautā tieši par dzīvnieku labturību. Uh, cilvēki ir norūpējušies par dzīvniekiem un viņi vēlas, lai viņu parlaments dzīvniekus aizsargātu. Tagad, lūdzu, Agņokungs, jums ir divas minūtes. Lūdzu. Liels, liels paldies, tad, kad mēs runājam par dzīvnieku labturību Eiropā, tad, manuprāt, mums tāda kultūras adursme. Tāpēc, eh, ka uh, vidusjūras val, reģionu valstīs joprojām notiek eh, vēršu ciņas, un varētu teikt, nu tad Romā ir jādara kā viss vietējie, bet uh, diemžēl tā nav. Jo sanāk tā, ka uh, Lielbritānijas nodokļu maksātāji pēc būtības subsidē. Tāpēc ka viņi uh, kopum, kopā maksā arī par uh, to zemi, par, par, par, uh, par tām platībām, kas tiek izmantotas. Jā, tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams grozīt šo situāciju, bet nekur pagaidām nav teikts, ka uh, Lielbritānijas nodokļu maksātāja nauda nekādā gadījumā netiks izmantot šiem mērķim. Bet vienu lietu es gribētu teikt, ka pavisam drīz Lielbritānijā ir. Uh, paredzēts referendums par mūsu līdzdalību Eiropas Savienībā, bet uh, vienu lietu es tiešām varu teikt, ka tieši vēršu ciņas nu, galīgi netiek atbalstīta. Vēl viena lieta ir uh, uh, suņi Rumānijā, bezsaimnieka suņi Rumānijā, un uh, tie parasti tiek, uh, tiek atšauti un. un Uh, bet kas notiek pēc tam? Jā, dzīvnieki tiek nošauti, savākti, novākti no ielām, bet pēc tam vai, vai šie uh, Eh, dzīvnieki kaut kādā gadījumā, kaut kādā veidā tiek apglabāti, varbūt sadedzināti, kas īsti notiek. Vai arī varbūt šie dzīvnieki tiek eh, nodoti eh, tā, lai kļūtu, tā, lai kļūtu par mēslojuma sastāvdaļu, vai arī tiek iekļautu dzīvnieku barībā, bet daudzos gadījumos šiem, šiem suņiem ir slimība Un slimības un slimības notiek, protams, tiek, protams, nodotas. Un, protams, ir skaidrs, ka ja mēs šādā veidā atļausim turpināties situācija, tad uh, mēs varam uh, šos, šīs slimības nodot arī tālāk. Lūdzu, Bildes kundze. Paldies, priekšādātāji. 2012. un 2015. gada dzīvnieku labturības stratēģija drīz beigsies, tieši tāpēc priecājos, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā un tiks pieņemts jauna, tik pieņemta jauna stratēģija līdz 2020. gadam. E, Eiropas Savienība un tās dalībvalstīs iestājas par dzīvnieku labturību, tā visur ir rakstīts, bet e, vajadzētu atteikties no jebkādām divdonību jolām, kas pastāv šajā stratēģijā. Piemēram, lauksaimniecībā uh, Francijā un Eiropā arvien pieaug intensīvā lauksaimniecība, kas uh, savukārt kopā ar TTIP noteikti nenāks par labu dzīvnieku labturībai. Tāpat uh, arī gribu norādīt uz milzīgi lielajām fermām uh, gan Elzasā, gan arī Krozā, gan arī citos Francijas reģionos. Vēl kāds uh, punkts. Eksperimenti ar dzīvniekiem. Es patiešām nožēloju, ka uh, pilsoņu iniciatīva par vivis sekciju eh, komisijā neguva nekādu atbalstu. Mums ir jāņem vērā zinātnieku atziņumi un eh, jādomā arī par to, ko varētu nodarīt dzīvniekiem šādi eksperimenti. Vajadzētu tos aizliegt un progresīvi aizstāt un pakāpeniski aizstāt ar alternatīvām metodēm. Tāpat arī eh, gribu vērsties pret to, ka dzīvnieki tiek nokauti bez apdulināšanas. Uh, Vajadzētu arī nodrošināt marķējumu, kurā tiktu skaidri norādīts, kādā veidā uh, dzīvnieki ir nogalināti. Tātad uz visiem gaļas uh, ražojumiem vajadzētu šādu marķējumu nodrošināt. Un vajadzētu vērsties arī pret rituālo kaušanu. Ir jācīnās pret uh, dažādu uh, dažādiem veidiem, kā notiek tirzniecība ar dzīvnieku sugām ir jāuzliek stingrākas sankcijas. Vajadzētu uzlikt tādas sankcijas, kas uh, pārkāpumu izdarītājiem uh, vairs neļautu atgriezties pie šiem pārkāpumiem. Tāpat arī ir jādomā par klaino, klainojošajiem suņiem un kaķiem. Paldies, Lūdzu, Kastingeras kundze. Paldies, priekšādētāji, komisārs kungs, komisāra kungs. Es arī vēlos teikt, ka Eh, jautājums par eh, dzīvnieku labturību un stratēģiju pēc 2015. gada. Eh, tas ir ļoti svarīgi, lai šāda stratēģija būtu un ir ļoti svarīgi, lai dzīvnieku labturība nebeigtos pie mūsu robežas un tāpēc ir nepieciešams harmonizēt pasākumus tā, lai Eh, dzīvnieku labturība tiktu nodrošināta arī attiecībā uz visiem ražotājiem. Mēs eh, Austrijā esam, eh, salīdzinot arī ar citām Eiropas Savienības valstīm, panākuši ļoti labus standartus, piemēram, jautājumu, kas ir saistīti ar dievišķu turēšanu un uh, būrus, kurās, kuros tie, tās visas tiek turētas, mums tiešām ir ļoti nopietna kontrole, bet mēs zinām, ka uh, Joprojām ir dažas valsts Eiropas Savienībā, kas tieši attiecībā uz dievistu turēšanu vēl joprojām uh, būru izmēra noteikumus nav ieviesuši. Un mēs saprotam, ka tas, protams, negatīvi ietekmē uh, manas valsts ražotāju konkurētspēju, vēlos uz to norādīt. Un uh, sanāk tā, ka mēs nekadā uh, nekadā gadījumā nepalielinam dzīvnieku labturību, ja mēs vispār padaram neiespējamu uh, dzīvnieka, uh, dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu Eiropā. Ir jāsaprot, kādi mums ir standarti un saskaņā ar kādiem standartiem notiek imports. Daudzos gadījumos tiek izmantota Eiropas Savienības nauda, Eiropas Savienības finansējums un tiek uh, tiek atbalstīti lauksaimnieki uh, citās valstīs, kuri neievēro tādus labturības standartus, kāda ir mums, bet pēc tam šie produkti nonāk Eiropas Savienībā. Tāpēc es tiešām vēlos, lai noteikumi būtu ievēroti un um, tiešām padomāsim par mūsu iedzīvotājiem un atceramies arī, ka dzīvnieku labturības standartu paaugstināšana palielinās arī dzīvnieku izcelsmes produktu cenas. Ir ļoti svarīgi arī nodrošināt uh, attiecīgo marķējumu uz uh, dzīvnieku izcelsmes produktiem, tā lai mūsu iedzīvotāji varētu izvēlēties. Tagad, lūdzu, Kofoda kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Mēs daudz runājam par dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā, taču rīcība bieži vien ir ļoti ierobežota. Mēs saprotam, ka mūsu pienākums ir darīt visu, lai mūsu dzīvnieki dzīvot bez sāpēm, Un mūsu labturības stratēģija ir jāveicina tieši šāds standarts. Tad šo mēs bieži vien dzirdam par to, ka Eiropas Savienības dalība valstīs netiek ievērot šie noteikumi. Piemēram, Dānijā 99% sivēnu joprojām tiek amputētas astes, un manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Mēs nedrīkstam šo situāciju pieļaut, un ir ļoti pareizi arī uh, uzsākt uh, Uh, tiesvedību pret tām valstīm, kas pārkāp noteikumu. Uh, nākamais aspekts ir uh, transporta laiks attiecībā uz dzīvniekiem, uz dzīvēm dzīvniekiem. Mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu stratēģija, un es tiešām ceru, ka visi šie noteikumi tiks ievēroti. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu pusotra minūte ir Vojčehovska kunga rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! šodienas balsojumā, kad tika balsots par darba kārtību, viens no kolēģiem teica, mums Eiropā ir problēma ar terorismus, līdz ar to nav īsti pareizi šobrīd nākt klajā un balsot par rezolūciju, kas skar dzīvnieku labturību. Manuprāt, šāda alternatīva ir pilnīgi nevietā. Mēs saprotam, ka dzīvnieku labturība ir Eiropas vērtība. Mēs varam lepoties ar to, ka uh, Mūsu reģionā ir viens no visaugstākajiem dzīvnieku labturības standartiem visā pasaulē. Lielāka daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai dzīvnieku labturības standarti tiktu ievērot. Lielāka daļa, dzīv... Eh, lielāka daļa iedzīvotāju saprot, ka dzīvnieku aizsardzība un dzīvnieku labturības ievērošana ir mūsu humānās attieksmes rādītājs. Uh, 21. gadsimtā. 2016. 20. gada stratēģija šobrīd tiek uztverta par ļoti sliktu signālu. Tiek runāts par to, ka Eiropas Savienība nevēlas turpināt to politiku, kāda bijuši līdz šim, respektīvi uzlabot la labturības standartus un iedzīvotājiem ja tas ir ļoti slikts signāls. Tieši tādēļ mēs aicinām uh, Eiropas Savienību tā, lai tiktu izstrādāta jauna uh, stratēģija un uzturēta līdzinēja politika. Mahatma Gandhi teica, ka cilvēces attīstību var skaidri redzēt pēc tā, kā šie cilvēki izturās pret saviem dzīvniekiem. Mums ir jābūt humāniem, mums ir jābūt arī uh, morāli nepieciešams attīstīties tā, lai mēs pret saviem dzīvniekiem izturētos pareizi. Tagad lūdzu Jākovčič kungs, pusotru minūtu. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajući. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par uh, dzīvnieku labturības politiku, mums ir jāsaprot, ka šiem dzīvniekiem arī ir uh, savas uh, jūtas, tie izjūt sāpes, un par to ir jādomā. Tas ir izējas punkts šajā diskusijā. Jo tikai tad mēs varēsim saprast, ko mēs nodaram dzīvniekiem to audzēšanas laikā, tāpat arī, diemžēl, tad, kad to, tie tiek klonēti vai pārvadāti neadekvātos apstākļos. Un e, tikai par to domājot, mums ir jāsaprot un jārunā par visām tām problēmām, kas e, rodas no tā, kā dzīvnieki tiek transportēti vai klonēti. Pavisam noteikti mums ir nepieciešama jauna stratēģija. Šajā jaunajā stratēģijā būtu jāņem vērā tas, kā mēs izturamies arī pret e, savvais dzīvniekiem piemēram, savvaļas dzīvnieku izmantošana cirku vai šo dzīvnieku kontrabanda. Stratēģijā tāpat arī būtu jāievēro tas, kā mājas mīļa dzīvnieki, kā piemēram kaķi un suņi bieži vien cieš. Jārunā arī par viņu labturību. Pašreizējā stratēģija šogad noslēgsies, tāpēc mums pavisam noteikti ir nepieciešama jauna stratēģija laika periodam līdz 2020. gadam, un mēs sagaidam arī priekšlikumu šajā sakarībā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Andru Kaitis kungs saka, ka kungs Eiropas Savienība ir, eh, Savienībai ir eh, saistoši pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību, bet eh, masveida audzētavās, tāpat arī kautuvēs un transporta transportēšanas laikā dzīvnieki ļoti cieši. Tāpat arī noklīdušie dzīvnieki mm, tūkstošos tiek nogalināti Eiropas Savienībā. Ir dažādi pārkāpumi, kuri netiek izmeklēti un nav arī nekādi noteikumi attiecībā uz, piemēram, drūšaudzēšanu. Es eh, vecāju komisijā, kāpēc nekas netiek darīts. Tāpat arī stratēģija par briežiem, kas beidz šogad netika īsti pienācīgi īstenot un gadrīz vai pusi no turienes, no tur formulētiem punktiem ir neatrisināti. Tāpat mums vajadzētu pieteikt cīņu pret uh, dažādiem pārkāpumiem, tāpat arī testēšanas metodas ir jāpārskata. Uh, un mums ir jā, jāpanāk, lai mūsu dzīvnieku labturības standarti tiek ievēroti. Es apelēju pie komisijas īstenot ambiciozu dzīvnieku labturības stratēģiju. Dzīvnieki Eiropā vairs nevar ilgāk gaidīt, un es, ja es varētu, es viņu vietā teikt, ka es vai šīs sāpes nevar izturēt komisiju, lūdzu, nekļūstiet par um, burta kalpiem, tad, ja runa par dzīvniekiem un dzīvnieku mocīšanu, izrādiet drosmi rīkoties tagad, to no jums sagāda Eiropas pilsoņi. Paldies! Paldies! Eka kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kārtas jautājumu no Desa kunga? Desa kungs, lūdzu jums 30 sekundes. Eka kungs, man ir jautājums jums. Jū, Kā jūs reaģējat, ņemot vērā to, ka ir rīkošies jūsu partijas biedri Vācijas rietumos, lauksaimnieki tāpat arī austrumos, kur komunisti ir valdījuši 45 gadus, tur arī ir izveidot šis te milzīgās dzīvnieku audzētājs, un tad man jums jājautā, kādā tas bija iespējams. Eka kungam 30 minūtes atbildes sniegšanai. Kapitāls vienmēr dodas turp, kur ir visvienkāršās iespējas izplatīties. Uh, un uh, Austrumvācijā šīs iespējas bija. Lūdzu, atcerieties arī to, kur invest, no kurienes ir nākoši investori, piemēram, no Holandas nāk ļoti daudzi. Un uh, tas arī jāņem vērā. Tam nav nekāda sakara ar šo partiju, un es domāju, ka tam nav nekāda sakara arī par to, lai uh, šeit ar, ar to par tēmu, par ko runājam šobrīd, proti par dzīvnieku aizsardzību. Un tagad Durāna kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. 2012. un 2015. gada stratēģija uh, beig savu darbību, bet rezultāti ir tādi visai mēreni. Šķiet, ka komisija 2016. un 2020. gadam pat negrasās piedāvāt jaunu stratēģiju ar jauniem pasākumiem. Jūs runājāt par pētījumu. Uh, jā, tas it kā varētu būt saprotami pašlaik, kad jūs komisija ved sarunas par TTIP. Mums ir uh, jāatcerās, kas notiek otrajā Atlantijas okāna pusē, kur notiek milzīga dzīvnieku audzēšana masveidā. Mums ir noteikti jāstrādā pie šiem jautājumiem. Uh, Eh, dzīvnieki tiek eh, ie, ieslogoti ārkārtīgi smagos apstākļos, dzīvo nebrīvē. Eiropa nevar to akceptēt, un eh, Francijā to noteikti vajadzētu aizliegt. Komisāra kungs, pilsoņiem ir tiesības jautāt, vai mēs aizsargājam tagad lielās lauksaimniecības grupas un koncernus, vai arī tomēr iestājamies par dzīvnieku un cilvēku veselību. Paldies, Zulakungs. Paldies priekšsēdētājiem. Līgums par Eiropas Savienības eh, darbību 30. pantā piemin, ka dzīvnieku labturība ir jāīsteno ar cieņu pret uh, šīm dzīvajām radībām. Es domāju, ka tas nav ticis ņemts vērā, un uh, mēs esam bijuši arī ļoti divkosīgi. Te ir divi izņēmumi ja mēs parāgamies uz eh, zinātniskajiem pētījumiem, kur miljoniem dzīvnieku tiek pakļauti bezjēdzīgiem zinātniskiem eksperimentiem, vai ja mēs paraugamies uz to, kā dažādas kultūras attiecas uz, eh, pret dzīvniekiem, piemēram, cirks, kā izmanto dzīvniekus, tad jāsaka, te ir ārkārtīgi daudz eh, dzīvnieku mocīšanas. Es domāju, ka ir arī divkosība reliģiska apsvēruma dēļ, ja mēs runājam par dažādām dzīvnieku uh, nokaušanas eh, formām, kas rada dzīvniekiem nesmērojams ciešanas un ir pilnīgi bezjēdzīgas. Es domāju, ka mums būtu mūsu darbības centrā jānoliek dzīvnieku labklājību un jāuzskata par līdzvērtīgiem un jūtīgiem radījumiem. Paldies, Buds kungs, dāmas un kungi! Mūsu veselība aizvien vairāk ir atkarīga no to dzīvnieku veselības, kādas mēs izmantojam pārtikā, un tas ir ļoti cieši saistīts ar dzīvnieku labturību, ar to, kā tie tiek audzēti un turēti. Šī iemesla dēļ mēs apsveicam komisijas centienus šajās, šajos jautājumos, kas ir īstenot pēdējo gadu laikā, un vēlreiz uzsveram, ka šie centieni ir jāpalielina un jāpastiprina. Komisija šajā komisijai šajā jautājumā ir jāraugās, lai būtu nemitīga komunikācija, ņemot vērā gan lauksaimnieku vajadzības, gan patērētāju vajadzības. Ir jānodrošina līdzsvars starp abu pušu interesēm, tā lai katra no šīm interesētajām pusēm saņem to, ka tās tiesības tiek ievērotas. Komisijai jādomā ne tikai par konsekventas uh, vienkāršotas Eiropas Savienības mēroga likumdošana šajā jautājumā, bet gan arī jānodrošina tas, lai tiktu cieši sekots līdz, kā dalība valstis īsteno šo likumdošanu. Diemžēl dalība valstīs šajā jomā ir ļoti liels problēmas. Man jāsaka, ka šobrīd, diemžēl, ir ļoti liela nelīdzsvarotība pārtiks ķēdē, un tas nāk par sliktu lauksēmniekiem. Uh, Tāpat arī cieši investīcijas šajā jomā. Ražotāji saskars ar milzīgu birokrātiju, cenšoties eh, nemitīgi kaut ko jaunu ieviest, mēs nedrīkstētu apgrūtināt šīs nozars eh, pastāvēšanu un jāraugās, lai zemniekiem tiktu garantēta stabilitāte un paredzamība attiecībā uz to investīcijām. Uh, un arī starptautiski vienādas spēles noteikumi. Tāpēc dalību valstīm būtu efektīvāk jāizmanto tās ies, atbalsta iespējas no Eiropas Savienības fondiem, lai veicinātu attīstību, lai veicinātu pētījums un um, tiktu investēts modernos uh, risinājumos dzīvu augstināšanā, lai Eiropas Savienība par pieņemamām cenām varētu lietot augstvērtīgu pārtiku. Paldies, Micī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji dzīvnieki jūt, un tāpat kā mēs arī viņi, viņiem sāp un viņi cieš. Man ir grūti saprast, kā cilvēki var ļaun, ļaun izturēties pret neaizsargātām radībām. Diemžēl daudz cilvēku uzskata, ka dzīvnieks ir jāizmanto peļņas gūšanai, pārtikai, zinātnei, medīšanai vai kā citādi ļaunprātīgi jāizmanto. Pret dzīvnieks nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, pret tiem jāizturas ar cieņu. Dzīvniekiem nav nekāda iespēja protestēt pret to, kā cilvēki pret tiem izturs, un tāpēc mums ir eh, jāaizstāv viņi. Uh, Pašreizējā dzīvnieku labturības stratēģija šogad beigsies, un tāpēc es mutinu komisiju bez kavēšanās īstenot tos stratēģijas punktus, kas joprojām nav atrisināti, un izstrādāt jaunu stratēģiju, kas nākt par labu dzīvniekiem un visiem tiem, kas mīl un cien dzīvniekus. Pierādīsim, ka mēs esam tik tiešām civilizēti un aizstāvēsim neaizsargāts dzīvniekus, kuriem ir vajadzīga mūsu, mūsu aizsardzība Paldies, Girlings kundzei, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Regulē, regulējumu koordinācija un īstenošana ir ļoti būtiska, lai panāktu dzīvnieku labturību. Mēs zinām, ka dzīvnieku veselības atslēga ir pamatā arī Eiropas lauksaimniecības veiksmei. Mēs nedrīkstam uh, mūsu fermeriem apgrūtināt dzīvi un panākt to, ka aizvien vairāk produktu tiek informēt. Protams, tas nenozīmē, ka nevajadzētu nekādu kontroli. Ir jānovērš dzīvnieku ļaunprātīgi izmantošana, mums ir jānodrošina standarti. Tāpat jādomā, kā Eiropas līmenī nodrošināt adekvātu dzīvnieku transportēšanu Taiskungs jau par to runāja, bet daudz jautājums var paveikt dalību valstu līmenī. Daudz deputāti šodien saka, daudz tiek runāts par dzīvnieku labturību, bet maz kas tiek darīts. Es domāju, ka tā nav taisnība. Mums ir visaugstākie standarti pasaulē. Beigsim runāt slikt paši par sevi. Mums vienkārši ir jāraugās, lai dalību valstu valdības īsteno eksistējušo likumdošanu. Paldies uz vienu minūtu, Derka Kabras kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. reāli jauna dzīvnieku labturības stratēģija, kurā būtu iekļautas eh, pamat idejas par eh, dzīvnieku aizsardzību un labturību ir ļoti svarīga. Šī ideja ir filozofiska un ētisks, un ētiskie principi, kurus mēs parasti nepieminam, ir šādi. Mums ir jāaizsargā dzīvnieki, jo tiem ir tiesības. Protams, saskaņā ar eh, nepieciešamo korelāciju starp eh, tiesībām un pienākumiem fakts, ka mēs jūtamies, eh, ka mums ir pienākums aizsargāt dzīvniekus, sevi ietver arī to, ka mēs atzīstam, ka dzīvniekiem ir tiesības. To vajadzētu skaidru un gaišu norādīt mūsu dokumentos, jo tās ir pamats, uz kur mēs veidojam uh, dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, un tagad divas minūtes Šrājers Pieriks kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par dzīvnieku labturības stratēģijas turpināšanu. Uh, Es esmu pret to priekšstādātāju, un iemesls ir tāds, ka direktīvas un regulējumi ir jāīsteno pienācīgā veidā, un tie instrumenti, kas mums jau ir, ir jāīsteno. Daudz ministri ir teikuši, ka ir jāveic zināmas lietas, Eiropa ir pieņēmusi zināmas normas, un zemniekiem ir eh, tie jāīsteno, un savukārt tas viss ir palielinājis izmaksas un izraisīs krīzi lauksaimniecībā. Šīs politikas turpināšana bieži vien nozīmē to, ka zemniekiem tiks noteikti vēl stingrāk standarti, un to šobrīd nevar atbalstīt. Mēs runājam par dzīvnieku labturību, bet mums vajadzētu runāt arī par cilvēku labturību un labklājību. Mēs eh, gaidām, ka augstumā uh, stundām ilgi gaida bēgļi, to skaitā vec cilvēku un bērni. Savukārt dzīvniekiem tiek nodrošināta apkur, ventilācija un pietiekams daudzums dzeramā ūdens. Mums ir jādomā par to, kāds, kur tad ir tās robežas. Mēs ļaujam cilvēkiem gulēt ārā sniegā un augstumā. Savukārt eh, dzīvniekiem mums ir jānodrošina dažni dažādi komforta līmeņi. Priekšsēdētāji vai šajā parlamentā mums nevajadzētu nodarboties ar ko citu. Uh, ir pienācis laiks tiešām pievērsties mūsu darba kārtībai, proti palīdzēt cilvēkiem un meklēt risinājumus īstajām krīzēm, proti bēgļu krīzei Eiropā. Jāmēģina atrast arī pareizo pieeju. Islāma valsts jautājumam jācīnās pret teroristu. Es domāju, ka cilvēku labklājībai būtu jābūt augstākam mērķim nekā uh, dzīvnieku labturībai. Paldies, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Ir divi kolēģi vēlas jums uzdot jautājumu, bet viens kolēģis jau debatēs izteicās, un tāpēc es gribētu dot Jārkungam vārdu. Jūs pieņemsiet šo jautājumu? Jā, Jārkungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums šai Virgas kundze eh, runāja ka mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu nodarboties nevis ar dzīvnieku labturību, tur vajadzētu, tur tiek maskas kontrolētas, un es domāju, ka arī dzīvnieki arī maisaimniecībās cieš. Vai tad tas gadījumā nebūtu pienācīgs temats, par ko runāt Eiropas parlamentam? Paldies! Jā, tas ir svarīgs punkts. Mēs bieži esam uh, iestājušies par to Nīderlandē, bet Es domāju, ka visās nozarēs un, uh, vi, ir jā, un tāpat ir jā, jebkurā stratēģijā jāņem vērā pilnīgi visi dzīvnieki. Paldies, Agilērs Garsijas kundzei vārds, lūdzu. Paldies, priekšādātāja komisāra kungs. Es vēlētos uzsvērt, ka mēs pabeidzam šo dzīvnieku labturības stratēģiju, un uh, tā ir jau otrā šāda veida stratēģija. Tātad es pašlaik runāju par 2012. un 2015. gadu. Šīs stratēģijas mērķis bija viena lieta, taču mani vairāk interesē rezultāti. Ja šie rezultāti nav apmierinoši, mums ir jāatrod uh, visaptverošākā pieeja šai problēmai, ir jādomā, kā nodrošināt harmonizāciju kopējā dzīvnieku labturības ietverā. Domāju, ka eh, tieši par to vajadzētu galvenokārt domāt šajā otrajā plānā. Mēs labprāt redzētu, kādi ir bijuši šīs otrās stratēģijas rezultāti. Mani arī interesētu eiro barometra pētījuma rezultāti. Man interesē, ko domā Eiropas Savienības pilsoņi par šiem jautājumiem un vai viņi būtu gatavi maksāt vairāk, lai dzīvnieku labturība būtu augstāka. Pēc sākotnējiem izvērtējumiem par to, kas ir paveikts, vajadzētu paskatīties, vai tiesību akti tiek eh, vienādi īstenoti. Vajadzētu arī atcerēties, ka mūsu nolīgumos ar trešajām valstīm vajadzētu uzstādīt augstākas prasības. Paldies. Nākamais runātājs Kužmika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, vēlos teikt, ka no 19 eh, rīcībām, eh, kas ir iekļautas 2015. 12. 15. stratēģijā, eh, tikai 9 rīcības tiek šobrīd ievērotas. Un tāpēc arī tiek runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt normatīvo bāzi, kas tiek uh, pilnībā uh, ievērot saskaņā 13. pantu Eiropas Savienības darbības uh, stratēģijā. Un mēs saprotam, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu, uh, mūsu lauksēmnieki varētu saražot tādu produkciju, kas ir konkurētspējīga, un šādā veidā varēs arī noteikti nodrošināt uh, iekšē tirgus attīstību. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu sarunās ar trešajām valstīm, uh, kad uh, tiek uh, importēti un eksportēti gan dzīvnieki, gan arī dzīvnieku izcelsmes produkti, lai labturības normas tiktu pilnībā ievērotas. Ja šādi noteikumi trešais valstīs netiks ievēroti, tad Eiropas Savienības produkcija būs nekonkurētspējīga. Paldies, un nākamais lūdzu Delai. Madame la Présidente. Priekšādātājs kundze, komisāra kungs, skatāmie kolēģi. Es priecājos, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Ir ļoti svarīgi, lai parlaments varētu diskutēt par komisijas darba programmu. Dzīvnieku labturība ir ļoti būtisks jautājums uh, visur Eiropas Savienībā. Mēs mēģinam uh, patērēt daudz atbildīgākā veidā, un tāpēc mēs gribam zināt, kāda ir pārtikas produktu izcēlesme, kādā veidā ir sarešots tas, kas ir mūsu šķīvjos. Tāpēc vajadzētu apsveikt progresu, kas ir panāks šādās jomās. Ražotāji ir ļoti iesaistīti dzīvnieku labturībā, jo tieši viņi nodrošina šo kvalitāti. Vajadzētu arī komisijai izstrādāt jaunu stratēģiju, un tai vajadzētu būt pragmātiskai un objektīvai. Vajadzētu ietvert gan profesionāļus, gan arī patērētājus šīs stratēģijas izstrādē. Nevajadzētu arī norādīt ar pirkstu uz ražotājiem, kas ir kaut ko pārkāpuši, bet vajadzētu veicināt progresu. Mums no vienas puses ir jāiestājas par dzīvnieku labturību, un no otras puses ir mēs nedrīkstam uzlikt neproporcionālas sankcijas mūsu ražotājiem. Mums ir jādomā par tiesību aktiem, ko mēs pieņēmām. Ir jādomā, kā šie tiesību akti ietekmēs dzīvnieku ražošanu Eiropā. Ir eh, jāņem vērā jau uzliktās prasības eh, mm, ražotājiem, piemēram, eh, par piesārņojumu. Uh, Šeit mēs redzam, ka uh, šos mērķus reāli dzīvē ir ļoti grūti sasniegt. Patērētāji vēlas, lai tiktu samazinātas siltumnīca efekta gāzes. Tāpat arī metāns tiek, m, mm, diemžēl, pārāk daudz sarešots uh, cūkopībā. Šī situācija ir tāda pretrunīga un vajadzētu to vairāk izvērtēt. Paldies! Nākamais runātājs Kādenbahas kundze, lūdzu jums vārds. Pareikšādātājs kundze, komisāra kungs. Neskatoties uz krīzi, neskatoties uz ekonomisko krīzi, mums ir jārunā par dzīvnieku aizsardzību. Tā bija pirms vairākiem gadiem, tad, kad mēs spriedām par 2012. un 2015. gadu. Tā es sāku savu runu. Un mēs Eh, pēc tam, pēc ekonomiskās krīzes, sapratām, ka mēs nes, vairs nespēsim pietiekami labi nodarboties ar dzīvnieku aizsardzību. Tāpat arī mūsu darba kārtībā arvien vairāk parādās eh, terorisms, slepkaunieciski uzbrukumi un tā tālāk. Mums vajadzētu iestāties par mūsu darba kārtību un uh, formulēt mums svarīgos jautājumus, neskatoties uz ekonomisko krīzi un teroru. Uh, Es gribētu norādīt uz 13. pāntu, kas noteikti ir jāizteno. Tur ir teikts, ka dzīvnieki ir būtnes, kas jūt, un mums to vaj vienmēr vajadzētu atcerēties. Mums vajadzētu kopā ar šo komandu izstrādāt stratēģiju, kas domātu par nākotni. Mēs esam pārliecināti, ka arī veselības eh, komiteja tam piekritīs. Dzīvnieku labturība un Cilvēku veselība ir divas nenodamālāmas lietas. Mēs vēlamies, lai Eiropa darbotos cilvēku labā, un tā tas nebūs, ja mēs neņemsim vērā dzīvnieku labturību un dzīvnieku tiesības. Paldies! Tagad vārds Dalton kungām. Paldies, priekšsādātāji! Mums ir striktākie dzīvnieku labturības noteikumi pasaulē, taču ja tie netiek īstenoti, tie nav nekā vērti. Tieši tāpēc īstenošana šeit ir svarīgākais. Nav nekādas jēgas no jaunas dzīvnieku labturības stratēģijas, ja esošie noteikumi tiks ignorēti. Daudzos gadījumos par tiem tikai runā dalību valstu ministrijās. To visur var redzēt dzīvnieku labturībā. Piemēram, dzīvnieku transportēšanā kontrolēs parādās, ka realitāte ir tālu no noteikumiem. Tāpat arī kontrabandā to var atklāt redzam, ka neviseli dzīvnieki tiek brīvi pārvadāti Eiropā. Tāpat arī uh, mājdzīvnieku, mīļdzīvnieku pas, pasu noteikumi netiek ņemti vērā. Mēs uh, Uzskatām, ka esošie dzīvnieku labturības noteikumi ir jāievēro daudz striktāk, nevis jārada jauni noteikumi. Ir jānodrošina arī paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm un jāveicina dzīvnieku labturības kultūra Eiropā. Tikai šādā veidā mēs sasniegsim vislabākos rezultātus un visaugstākos standārtus. Paldies, eh, tagad eh, Bogoviča kungs. Uh, Evropski kmetje prav tako. Eiropas lauksaimnieki un Eiropas lauksaimniecības politika var lepoties par to, kas ir panākts dzīvnieku labturības jomā pēdējos 10-15 gados. Pats esmu cieši sekojis līdzi notikuma attīstībai savā valstī Slovenijā. Esmu darbo, darbojies kā lauksaimniecības ministrs, ļoti labi zinu, kas lauksaimniekiem bija jāpaveic, lai uh, pielāgotu savas fermas un savas saimniecības. Naslednjih korakih je potrebno zagotovo najprej videti. Tās attiecās gan uz vīskopību, gan uz cūkopību. Mums ir jāzina, kādā veidā tiek īstenoti tiesību akti, kādi soļi vēl ir jāveic, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība visā Eiropas Savienībā ir harmonizēta. Tāpat arī ir jānodrošina, lai dzīvnieku labturības jomā tiktu īstenota vienota politika. Kopā ar lauksaimniekiem un ar patērētājiem mums ir jāverzās uz priekšu. Mēs mm, tomēr nedrīkstētu pārsteigties, ir jārīkojas pakāpeniski. Tāpat arī ir jābūt gana kritiskiem. Vajadzētu ciešāk paskatīties uz valstīm, no kurām mēs importējam produktus ja mēs vispār nedomāsim par to, ko mēs importējam, tad eh, Eiropas Savienībā dzīvnieku audzēšana tiks apdraudēta, un pirmās tiks apdraudētas tieši mazās saimniecības, attālākos reģionos, kur ir grūtāka dzīve. Mums vajadzētu šeit ņemt vērā arī brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas arī ir viens no slazdiem, kurā var iekrist Eiropas lauksaimnieki. Paldies, tagad došu vārdu Branene kungām. Paldies, priekšādātāji. Eiropas pilsoņi skatās uz Eiropas komisiju gaida no tās izšķirošu rīcību, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību. Jaunajai dzīvnieku labturības stratēģijai ir jābūt sākuma punktam, lai ieviestu uh, ietveru likumdošanu Eiropas Savienībā un, un nodrošinātu viens pieturas aģentūru dzīvnieku labturībai Eiropas komisijā. Tā ir vienīgā garantija, lai nodrošinātu, ka dzīvnieku labturības jautājumi tiktu risināti koordinētā veidā. Uh, E, dzīvnieki ir būtnes, kas jūt, un to vajadzētu ņemt vērā, domājot par jauno dzīvnieku labturības stratēģiju. Saprotot e, šo pamat e, domu, mēs varēsim veicināt dzīvnieku labturības noteikumus Eiropā un citur vajadzētu pielikt punktu eh, dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai uz trešajām valstīm un vajadzētu arī vērsties pret nelegālu kucēnu un eksotisko mīdzīvnieku tirdzniecību. Šai stratēģijai ir jābūt eh, striktai un godīgai. Paldies, vai tagad nākamā runātāja Noihlas kundze. Paldies priekšādātāji. Es uzdodu jautājumu, kāpēc nē? Eh, kāpēc nav vajadzīga jauna stratēģija dzīvnieku labturībai. Kāda šeit ir iemesli? Eh, tad, kad mēs eh, komitejā runājam par stratēģiju un arī citās komitejās apspriežoties par šādiem jautājumiem, mēs gribam saprast, kā virzīsies uz priekšu šī politikā, piemēram, dzimumu vienlīdzības politikā. Kāpēc komisija nevēlas nosaukt skaidrus mērķus? E, iezīmēt skaidru ceļu, darbības plānu ar datumiem, lai mēs saprastu, kāds progress ir panākts Eiropā. Es absolūti nesaprotu, kāpēc šie e, temāti, par kuriem runāja mani e, kolēģi, netiek skatīti detalizētāk. Mums ir vajadzīgs skaidrs ietvers un skaidra stratēģija. Uh, Pašlaik cilvēku medicīnas joma, kurā jūs strādājat, man liekas ļoti vērtīga. Es domāju, ka mums līdzīgā veidā vajadzētu rīkoties arī dzīvnieku labturības jomā. Šeit ir vajadzīga stratēģija, tā ir vajadzīga uzreiz. Paldies. Nākamais runātājs Canīkungs. Paldies. Priekšsēdētāji. Dzīvnieku labdarības pasākumi ir ļoti būtiski, un tos vajadzētu visu laiku uh, kontrolēt. Ir vajadzīgs tiesiskais ietvers šo jautājumu risināšanai. Mums ir jāņem vērā arī novatoriskums, izglītība un saskaņotība, ja ir runa par finansējumu avotiem. Eiropas normas ir ļoti augstas, kā jau norādīja Dēkā Straukungs, un šis augstais līmenis ir tāds, kuru ir ļoti grūti sasniegt. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz trešajām valstīm, lai arī tās pārņemtu mūsu normas. 2012. gadā Eiropas Savienība jau norādīja, ka ir jādomā arī par mīdzīvniekiem. Arī šāda veida mājdzīvnieki ir jāietver mūsu stratēģijā. Pretējā gadījumā šajā jomā nebūs saskaņotības. Tas, ka mēs šos dzīvniekus nēdam, nenozīmē, ka mums nevajadzētu izturēties pret tiem ar pietiekumu pietāti. Nākamā Džufrīdas kundze. Paldies! Dzīvnieku labturības stratēģija no 2012. līdz 2015. gadam pozitīvi ietekmēja politiku un e, rīcību, kā uzlabot e, dzīvnieku dzīves apstākļus. Diemžēl uzmanība, kas tiek pievērsta dzīvnieku labturībai, vairs nav tik augsta. Mūsu pienākums ir Tagad klausīties šajos stāstos par milzīgo vardarbību pret dzīvniekiem. Mūsu ziņojumos par dzīvnieku labturību mēs minējām, ka mēs nevaram ignorēt to, kā dzīvnieki tiek turēti. Dzīvnieki, kas tiek turēti sliktos apstākļos, noteikti nebūs pie labas veselības. Mēs vēlētos, lai komisija strādātu pie šiem jautājumiem. Mēs vēlamies tādu stratēģiju, kas domātu arī par vardarbības un nežēlības gadījumiem pret dzīvniekiem. Un jo īpaši es gribētu norādīt arī uz uh, fērsālu um, ne, nežēlīgo izturēšanos pret vaļiem. Santas kungs. Cik tālu mēs vēlamies iet attiec, attiecībā uz dzīvnieku labturības apstākļiem? Uh, Eiropā. Mēs e, šeit radām ļoti smagu finansiālu ietekmi lauksaimniekiem. Intensīvajā lauksaimniecībā nedrīkstētu pieļaut dzīvnieku labturības uh, noteikumu pazemināšanu. Tāpat arī ir jānodrošina, lai akvakultūras uzņēmumos tiktu ievēroti minimālie standarti. Saskaņā ar komisijas informāciju un balstoties uz zinātnē iegūtajiem pierādījumiem 2012. līdz 2015. gadam, zivsēmniecībā arī e, ir pieļauti pārkāpumi. Mums ir jādomā, kā mēs rīkosimies tālāk. Paldies! Tagad ir paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Došu vārdu visiem, kas ir pieteikušies runāt. Pirmais Nikolās Iga Miroslavs, lūdzu. Paldies, priekšsādātā. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi, mums ir labi noteikumi, kas ir saistīti par, ar dzīvnieku labturību, un ir ļoti svarīgi par šo jautājumu runāt un šo jautājumu risināt, risināt neatkarībā no tā, um, no tā, vai mēs runājam par dzīvnieku labturību, kas tiek uh, turēti masveidā vai arī individuāli, bet mums jārunā arī par mīļa uh, dzīvniekiem. Ir jāsaprot, kā arī tiem ir jātiek turētiem. Uh, labos apstākļos. Tālāk runāt arī par tādu jautājumu, kā, ka uh, slikti dzīvnieku kaušanas veidi, nepieņemami veidi. Piemēram, ja mēs vēlamies kaut ko testēt, piemēram, pārbaudīt zāļu iedarbību, un ja nav iespējams uh, pārbauda veikt uz cilvēkiem uzreiz, bet tas tiek darīts uz dzīvniekiem. Tā ir nopietna kļūda. Arī dzīvnieka transportēšana, klonēšana un tā tālāk ir ļoti daudz jautājumu, kas patiešām prasa risinājumu. Paldies! Vēlos atgādināt, ka brīvais mikrofons ir uz vienu minūtu. Un tagad lūdzu Nikola Kaputa. Paldies priekšēdētāji! dzīvnieku labturības standarti ir absolūti vajadzīgi, tā lai mēs dzīvniekus varam aizsargāt, tā lai dzīvnieki būtu veseli un varētu uh, uh tikt turēti pienācīgos apstākļos. Mums ir stratēģija, par kuru mēs šobrīd runājam. Ir svarīgi aicināt komisiju, lai nākamajam periodam, 16. un 20. gads, ambiciozu stratēģiju. Un šai stratēģijai ir jābūt mērķētai uz to, lai likumdošanas normas būtu vienkāršas un skaidras. Dalību valstu normas bieži vien ir atšķirīgas, tas rada arī e, konkurences kropļojumu, mums ir jābūt vienotai bāzei, un ko mēs gaidām no komisijas ir lauksaimnieku atbalsts. Tātad, ja tie e, lauksaimnieki, kas ievēro visus noteikums, lai šie lauksaimnieki arī saņem lielāku atbalstu. Un, protams, ir jāsaprot, ka mēs runājam par dzīvniekiem, kas tiek turēti lauksaimniecības mērķiem, bet arī visi citi dzīvnieki, arī, arī lolojumi dzīvnieki. Un tagad lūdzu Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dzīvnieku labturība ir ārkārtīgi svarīga, un komisijai tas jāņem vērā. Līdz šim mums bija 2012. un 2015. gada stratēģija, un šī stratēģija rezultējos dažos ļoti pozitīvos uh, rezultātos, piemēram, tās, ka, ka dzīvnieku uh, labturības standarti ir labāki, bet mums ir ļoti svarīgi, lai uh, dzīvnieki netiktu mocīti ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē. Dzīvniekiem bieži vien tiek nodarīts ļoti nopietnas sāpes, mēs nedrīkstam to pieļaut. Uh, Tas nozīmē, ir jābūt visaptvērošākiem aizsardzības pasākumiem, tā lai mūsu dzīvnieki tiktu aizsargāti daudz plašākā mērā. Tas attiecās uz nežēlīgo izturēšanos, mocīšanu un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi, lai normatīvā bāze šajos jautājumos būtu ļoti vienkārši un saprotama. Un tagad Milleres kundze lūdzu. Priekšēlētājs kundze, cienījamie kolēģi, esmu uh, ļoti gandarīta un varu tik atbalstīt visu to, kas ir saistīts ar dzīvnieku labdarības paaugstināšanu, un arī Eiropas Savienībā lauksaimniekiem tā ir prioritāte. Pēdējos 30 gados ir attīstījušies veidi, kā tiek turēti dzīvnieki, un tik tiešām dzīvnieku labturība ir paaugstināta. Ir arī investīcija programmas. Uh, kas tiek izmantotas tā, lai dzīvnieki tiktu turēti mūsdienīgos apstākļos. Mums ir labi instrumenti. Piemēram, Šveicē notiek certifikācija un tiek certificēti tādi uh, turēšanas veidi, kas pozitīvi ietekmē dzīvnieku labturību. Un mums ir svarīgi, lai mēs saprastu situāciju tirgu. Uh, Un šobrīd mums ir tā, ka 28 dalību valstu vidū ir ļoti dažādi standarti attiecībā uz dzīvnieku labturību, mums ir jābūt harmonizētai pieejai, un ir jāsaprot, ka ir svarīgi arī attiecībā uz lolojumu dzīvniekiem attiecināt tos pašus standartus, jo, piemēram, lauksaimnieki tiek apmācīti, un tas pats ir jādara arī tiem, kas grib turēt dzīvnieku savās mājās vai dzīvokli. Un tagad lūdzu Viegas kungs. Paldies! Dzīvnieku labturība ir ļoti svarīga, jo mēs saprotam, ka lauksaimniecībā valda konkurence, lauksaimniecībā ir nepieciešams uh, saražot uh, produktus, kas būtu konkurētspējīgi, un šeit mēs atdaramies pret tādiem jautājumiem, kā, piemēram, vistu turēšanā, uh, um, baterijās un uh, nelielos būros. Uh, kāpēc viņi to dara? Ne jau tā, ka viņiem vienkārši ir tāda kaprīza. Nē, vienkārši ir nepieciešams saražot produkciju, kas ir konkurētspējīga. Un tāpēc ir jāsaprot, ka lauksaimniecības politika ir uz tirgu vērsta un līdz ar to vispārējie tirgus principi ir spēkā. Dzīvnieku labturība šeit, protams, tikai traucē. Mums ir zinātniski pierādījumi, kas norāda uz to, ka tik tiešām situācija daudzos gadījumos ir ļoti nopietna. Mēs saprotam, ka dzīvnieku labturība ir sa saistīta arī ar cilvēku veselību. Lielas paldies tagad lūdzu Arnota kungs. Paldies. Subsidaritāte nozīmē to, ka ka ir nepieciešams pieņemt lēmumu pēc iespējas tuvāk uh, mūsu iedzīvotājiem. Ir daudz jautājumi, kas ir daudz labāk risināmi pašās dalību valstīs, un ne visos gadījumos tāda uh, harmonizēta pieeja ir vislabākā. Ir svarīgi, lai nodrošinātu uh, importu, eksportu katrā valstī, tā lai dzīvnieki neciestu, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar eksotiskiem dzīvniekiem, un ja ir kādi noteikumi, uh, kas skar, piemēram, uh, piemēram, zivju importu, un uh, es zinu, ka daudzu iedzīvotāju darba iespēja šādā veidā tiek apdraudētas. Apvienotāja karalistē mēs redzējām no partijām uh, tādu brīdinājumu, ka būtu pret gaļu jāizturās tāpat kā pret tabaku, un lai, lai būtu, uh, pasauli, uh, lai būtu sabiedrības veselības kampaņas, kas brīdinātu par gaļas lietošanu. Paldies! Un tagad došu vārdu mūsu komisāram Andrikaitisa kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Es uzklausīju ļoti uzmanīgi jūsu komentārus par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Un varu teikt, ka ir tik tiešām ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība ļoti aktīvi darbotos šajā jomā. Mēs dzirdējam to, ka mums ir jābūt uh, pieejai. Protams, ir dažādi risinājumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, tiek runāts par kopīgo platformu, par kopīgo stratēģiju, par normatīvās bāzes harmonizēšanu. Tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams izvērtēt tās stratēģijas, kas šobrīd uh, jau ir spēkā, un visi šie varianti tika apspriesti kabinetā. Uh, Un tāpēc mēs nolēmām, ka būtu svarīgi vispirms veikt Eirobarometrā pētījumu. Un šis jautājums nav tikai tādēļ, ka tas, protams, interesē iedzīvotājus, bet arī tāpēc, ka mēs vēlamies nodrošināt pievienoto vērtību Eiropas Savienības pārtikas ķēdē. Eiropas Savienības livnieka labturības stratēģijā, jaunajā stratēģijā, kas būs 2016. gadā, un attiecīgi varēsim reaģēt uh, uz to, ko Eiropas Savienības iedzīvotāji uh, sagaidā no šīs stratēģijas. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības tiesību normas tiktu ievērotas. Tā ir mūsu prioritāte un tā arī paliks mūsu prioritāte. Un mēs sagaidīsim, protams, Eirobarometra aptaujas rezultātu un skatīsimies, kādu lomu šajā uh, jomā var spēlēt arī iedzīvotāja informēšana un apmācība. Arī kontrola ir ļoti svarīga. Mūsu mērķis ir un mūsu ideja ir izveidot Eiropas references centru attiecību uz dzīvnieku labturību, tā lai iesaistītās personas būtu interesētas eh, labturības uh, noteikumu ievērošanā, protams, un lai mēs izmantotu mūsu, nu jau sasniegto pasaules līdera pozīcija attiecībā uz dzīvnieku labturību. Un es ar nepacietību gaidu arī parlamenta rezolūciju noslēgumā vēlos teikt, ka komisija pret dzīvnieku labturību izturās ļoti nopietni. Un mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma integrēšanas plašākajā perspektīvā, tā lai varētu nodrošināt visus jautājumus, kas saistīti ar pārtiks ķēdi. Paldies! Būs rezolūcijas priekšlikumi.